Uh, good afternoon, colleagues. Jā, labi pēcpusdien, kolēģi, un liels paldies uh, AFET uh, komitejai, ka esat uzaicinājuši attiecības komitejas deputātus, lai apmērītos ar viedokļiem ar, par šo ļoti aktuālu jautājumu par uh, izaicinājumu, ko uh, rada personas, kas devušās bēgļu gaitās. Jā, un uh, ārējas darbības eh, loma par eh, migrācijas jautājumu, par mobilitātes jautājumiem. Šeit ir eh, ārkārtīgi aktuāli jautājumi pašlaik, un šeit ir tiešām jādiskutē un domā par to, kā meklēt politikas risinājumus un attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas meklē politisko patvērumu, lai nodrošinātu, ka cilvēki ka um, var saņemt tādu uz vietās, kur, uz kuriem te dodas. Apvienotās nācijas 19. Uh, septembrī aicina uz uh, īpašu notikumu, kuros tiks uh, runāts par šiem jautājumiem. Un uh, tātad šī padzīšana jautāju, jautājumā arī komisija par to ir izstrādājusi paziņojumu. Un ministri pieņēmuši šeit arī rīcības programmu. Mums ir trīs runātāji, kas runās eh, par šo jautājumu un būs eh, Debrujē no DJ Eko, Ambrosī no starptautiskās organizācijas migrācijas jautājumus un no Dānijas eh, bēgļu padomes eh, pārstāve. Tad šie, būs dažādas perspektīvas uz šo jautājumu. Pirmkārt, došu vārdu Brojē kungam vārdu, eh, kas pārstāvēs komisiju, un atvainojos kolēģiem, ka mēs esam šeit nokavējušies. Lūdzu, tagad jums vārds. There. Okay, there we go. Uh, thank you very much. Man. Paldies, priekšsēdētāji. Jā. Esam atpalikuši laika uh, ziņā, tādēļ mēģināšu ierobežot savu prezentāciju uz galveniem vēstījumiem. Protams, ka šis paziņojums uh, ir uh, sastādīts un, kā jūs teicat, arī padomē, satā pie šiem jautājumiem gribētu informēt jūs par galvenajiem punktiem. Uh, un uh, būs vajadzīgs vairāk laika, un būs arī citi runātāji, un pēc tam uh, varēsim apmainīties ar viedokļiem. Pirmkārt, gribētu no sākuma teikt, ka šis ir, šī ir daļa no daudz plašāka dokumentu kopumu. Šeit ir uh, runa par. Uh, Dēļ jautājumu par uh, paziņojumu arī par rīcības plānu, tad ir veco dokumentu kopums. 2000, 13. gadā ir uzsākts darbs uh, Eiropas uh, Savienība šeit strādā kopā arī vidusjūras uh, galoņu tikšanos uh, sanāksmēm. Būs arī vēl divas tikšanās. Uh, arī būs jāorganizē Ņujorkā, kas būs ANO ģenerāla asamblēja septembrī. Kādēļ ir izstrādāt šīs paziņojumus par šo punktu? ir labi atgādināt eh, šīs prezentācijas sākumā. 65 miljoni visā pasaulē ir eh, bēg, cilvēki, kas devušies bēgļu eh, gaitās. Tas ir vislielākais skaitlis, kāds jebkad ir bijis. Mēs zinām, ka piecas lielākās bēgļu pārvietošanās no Sīrijas, Afganistānas, Somālijas, Sudānas un Dienvidu Sudānas ir uh, piecas lielākās iekšējās pārvietošanas no Sīrija, Kolumbija un Sudāna. Tātad eh, piecu gadu laikā, jebkurā, eh, vairāk nekā piecu gadu laikā šīs personas pārvietojas. Un eh, šāda abi tipi, gan bēgļi, gan arī iekšēji pārvietojušās personas, šeit ir runa par pārvietošanos un par īpaši ievainojumam iedzīvotāju grupām Tad par abiem situācijas tipiem mēs runājam paziņojumā. Lielākā daļa no šīm pārvietotiem personām tas notiek uh, valstīs, uh, kas jau pašas rodas sliktākā situācijā. Mēs bieži vien esam liecinieki krīzēm un krīzēm un krīzēm. Šeit, piemēram, piemēri, kā uh, Sahel valstīs, Etiopijā, šīs pārvietošanās ir sekas ļoti sarežģītām situācijām, kur ir ļoti daudz aspekti. Uh, un eh, viens aspekts ietekmē otru. Mēs esam nobežējušies, ka galvenokārt eh, vēlam pievērst uzmanību uz šo ievainojamību, uz šo sliktāko situāciju, un ir arī diskusijas, domāju, ka arī jūs noteikti arī runāsiet vēl par migrantiem un bēgļiem, kurš ir reģions un kas ir eh, iemesls šai, tam, ka cilvēki pārvietojas gribētu atkārtot, ka šeit ir uh, šī ievainojamība, īpaši migrantu situācija, tā arī ir cita. Ievainojamības forma. Tas nav nekas jauns, kas notika šovasar. Mēs esam daudz ilgāk jau, tie no mums, kas ir ilgāk strādājuši humanitāros jautājumus, jau zina, ka jau ilgāku laiku dažādos reģionos, Latvijā, Amerikā, Dienvidosam, Āzijā, Āfrikā, uh, ir eh, šāda eh, situācija ar bēgļiem, tas nav nekas jauns. Ja mēs raugāmies eh, uz darba dokumentu, tur arī pielikums paziņojam. Esam mēģinājuši šo situāciju apkopot tādā veidā, kas atbilstu šai īpašai situācijas uh, raksturojumam, kas parasti notiek, jā, uh, humanitārā palīdzība ir uh, pirmkārt vajadzīga, otrkārt situācijai ir tāda, ka šī humanitārā palīdzība ir sasniegusi savu robežu un kaut kas ir jādara. Un uh, šis uh, koncepcija ir uh, pārgājusi tālāk uz uh, nākamo pakāpi, raugoties to, ka ir šis finansējums trūkums, ir robežas, bet ar to nepietiek. Mums šeit ir jārau, uh, jāraudās, kā panākt šo pāriešanu uz uh, neatkarības statusu. Un eh, noteiktā punktā, kas ir pienācis, runa ir par cilvēku cieņu un humanitāti. Un šie cilvēki būtu vajag, lai viņi iegūtu šo neatkarības status, lai kas paši sevi var aprūpēt. Un mēs raukāmies uz vietām, kurās ir sīriešu bēgļi, piemēram, Grieķijā, Viņi vienkārši gaida dienām ilgi uz pārtiku, ko piegādā. Un tas nav, tā nav situācija, kur mēs varētu nosaukt par cilvēku cieņas uh, pilnu situāciju. Šeit būs eh, plānots arī humanitāras palīdzības eh, galodi tikšanās, un tas ir arī iemesls, kādēļ mēs, uh, mums vajadzētu aktīvi rīkoties uh, mazāk tādā uh, dominējušā veidā mācoties no pagātnes. Kādreiz te ir bijuši veiksmi stāsti, un kādreiz nē. Ir trūkusi koordinācija, nav bijusi sazināšanās, nav bijusi informācija. Tas viss uh, ir jārisina. Iesaistot jaunās pieejas izstrād, izstrādāšanu. Neviena ilgspējīgs risinājums kas eh, parādās. Mēs šos konkrētos resursus, attīstības resursus, pat, eh, ja ir varbūt izdarāma atšķirība starp humanitāriem res, resursiem un attīstības resursiem. Mēs mēģinām virzīties, eh, kā jau ir mūsu paziņojuma virsrakstā teikts, no atkarības no palīdzības uz pašapgādi uz neatkarību, un ir cilvēki, kas eh, sniedz iegūdījumu, šajā attīstībā sniedz iegūdījumu. Šajā pieejā mums, man vislabākais eh, piemērs, kas parāda, kam nevajadzētu notikt, ir tas, kas notiek pašlaik Daži bēgļi ir bēgotās 20 gadus. Negrib rādīt ar pirkstu ne uz vienu. Mēs visi esam uh, pie vainas, ka situācija ir tāda, kā tā ir. Ja ilgāk laiku strādāju šo jautājumu kopumā un nevajadzētu šeit apvienot uh, vienu apvienot otru, protams, ka ir spriedzes starp uzņemošo sabiedrību un uh, cilvēku, kur ierodas kādai nav izdevies eh, risināt šo situāciju tik ilgi. Katra valdība mēģina šeit eh, aizklāt situāciju, aizklāt faktus, nerisināt atklātu situāciju. Mēs vēlamies no šādas situācijas izvairīties, un mums vajadzētu aktīvi rīkoties šajā situācijā, kā to varētu izdarīt. Notiek, ir jau vairākas uh, idejas. Reģionālās aizsardzības programmas, kas ir pārveidotas par reģionālās aizsardzības un attīstības programmām. Ir tādas eh, Magrebas valstīs un Āfrikas raga valstīs. Mm. Mēs ar vien vairāk strādājam ar attīstības jomas kolēģiem un attīstām ietvaru. Tas, tas ir koncepcija dokuments, kurā mēs mēģinām savai, savienot šos atšķirīgos dažādos instrumentus. Trasta fondi. Es zinu, ka parlamentam ir uh, daudz jautājumu par šo jauno instrumentu. Šeit arī Turcijas uh, fonds. Uh, Un tas nav formāli trusta fonds, bet eh, viņi faktiski dara to pašu, un viņi risina šo pārvietoto personu situāciju harmonizētā veidā dažādos posmos. Šīs uh, programmas, kas ietver daudzus uh, eh, aspektus, uh, risina šo jautājumu Pirmkārt, šīs programmas padara iespējamu situāciju, kad cilvēki uzņemas atbildību paši par savu dzīvi un uh, par savām ģimenēm, par mājasemniecībām. Ko darīt ar šo naudu, kā var attīstīties tālāk, tas nozīmē, ka tāda vietā notiek tieši sastāst ar vietējo ekonomiku. Un tas ir saistīts ar to, kas ir nepieciešams vietējā tirku. Un šeit runa ir par uh, cilvēku cieņu. Un es zinu, uh, varbūt izklausās dīvaini, bet tur ir milzīga atšķirība. Tajā pašā ģimenē, ja viņi gaida, ka viņiem iedos šo dienišķo pārtiku un, un vai viņi ir spējīgi paši apmienāt savas vajadzības. Un tas veido arī ģimenes un sociālo vienotību mēs varētu šos piemērus eh, pavērot, un tas, ko mēs vēlamies ar šo paziņojumu panākt, ir virzēt uz priekšu šo jauno pieeju aizsargātā bēgļu statusu. Jā, ir jāstrādā pie šiem jautājumiem. Un uh, eh, 5 miljoni, kas tam bija paredzēta pagājušā gadā, un raugoties uz skaitļiem, 2015. gadā. Ieraugās, um, kā šī ilgspējīga eh, risinājuma tiek ieviesta. Gribētu šeit pārtraukt savu izklāstu priekšādātāju kundze un gribētu dot vārdu maniem kolēģiem un ekspertiem, kas sniegs jums informāciju par uh, citu pieeja, vai varbūt arī līdzīga pieeja par šo situāciju. Mēs vēlamies eh, aktīvi sadarboties ar jums un jūsu komiteju un turpināt diskusijas. Kā teicu savas prezentācijas sākumā, tā, tā ir daļa no daudz plašākas darba programmas, kas tagad pieņem konkrētu formu. Tie visi jautājumi saistīti ar migrāciju, bet tāpat arī cerams, eh, tie atspoguļos arī rezultātus kas, eh, cerams, tiks sasniegti Ņujorkā septembrī. Lai nogludinātu ceļu jaunai pieejai, migrācijas pieejai un eh, jaunai pieejai humanitārajā darba programmā 21. gadsimtam. Paldies! Jā, ļoti jau ilgu laiku bija jautājums to, kā labāk savienot eh, humanitārās palīdzības sniegšanu ar attīstības programmu. Tā gribētu dot vārdu Panzērī kungam. Viņš ir uh, uh, afet komitejas vicepriekšsēdētājs un uh, viņš vadīs sanāksmi un tad tālāk arī pārstāvjiem no starptautiskās organizācijas migrācija. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Um, es varbūt nākotnē kļūšu par um, ģenerālu direktoru. Pagaidām esam eh, tikai direktors. Eh, paldies par iespēju piedalīties šajās diskusijās. Jautājumā, kas ir pilnīgi noteikti ļoti svarīgs un mūsos arī vieš lielas bažas. Um, tas tiek skatīts gan eh, sadarbībā ar mūsu partneriem, ar uh, um, citām institūcijām. Es gribētu sākt ar pirmo un pēdējo punktu, kas izskanēja. Tas ir jautājums par humanās palīdzības un attīstības uh, saistību attiecībā uz bēgļu um, krīzi un pārvietoto personu krīzi. Tas ir būtisks elements šajās diskusijās. Un tas ko mēs novērojam šobrīd, ir tas, kas sis ir nepieciešams meklēt sistēmisku un struktūrālu pieju un ne tikai krīzes vai ārkārtas rakstura risinājumu. Domāju, ka Žanluī izklāsts arī ir jāskata vairāku atšķirīgu politiku, tekstu un paziņojumu gaismā, ko komisija ir sagatavojusi pēdējo mēnešu gaitā un kas attiecas uz ārējo dimensiju migrācijai un bēgļu krīzei. Šķiet, ka Pēdējais ziņojums tiks sagatavots 7. jūnijā. Mūsuprāt, šeit apspriežamais paziņojums ir lielā mērā saistāms ar pieaugošajiem pūliņiem gan no dalībvalstu, gan institūciju un sabiedriskās e, starptautiskās sabiedrības kā tādas e, puses, lai risinātu um, bēgļu krīzi, tās izcelmes, izcelsmes vietā. Šeit ir jārunā ne tikai par krīzes situāciju, bet cilvēku plūsmu pārvaldību. Un šobrīd situācija, ko mēs vērojam Eiropā pēdējos, pēdējo divu gadu laikā, ir ka ierodas ļoti atšķirīgi cilvēki. Tie ir garbīgļi, kas ierodas no konflikta zonām, kuriem ir nepieciešama mūsu aizsardzība. Mums ir cilvēku tirzniecības upu, upuri, mums ir nepilngadīgie bez pavadītāja, mums ir ekonomiskie migranti, kas meklē labākas iespējas, taiskaitā dzīves un uh, dzīves apstākļu uh, un izglītības apstākļu uzlabošanas iespējas vārdu sakot, ir ļoti atšķirīgas cilvēku kategorijas, kas ierodas Eiropā. Un tāpēc mēs apsveicam pieju, ka pirmkārt vajag koncentrēties uz neaizsargātīgas aspektu un ne tikai uz uh, specifisku statusu vai kategoriju tiem, kur ierodas. Jo iespējams kāds ierodas nevis bēgot no kāra, bet tomēr neaizsargātības situācijā viņam ir nepieciešams vairāk uh, E, uzmanības nekā citām cilvēku kategorijām. Tāpēc ir ļoti svarīgi koncentrēties uz neizsargātības līmeni, tad, kad mēs eh, sagatavojam savu, savu reakciju. Tālāk pāris e, vēl vārdi iepriekšējā paziņojuma sakarā. Manuprāt, ir ļoti svarīgi paturēt prātā to, ka krīzē ar kuru mēs saskaramies, ir īpaši bēgļu un pārvietoto personu krīze, ir ilguši, ilguši raksturu, jo 20 eh, gadu un vairāk tās ir praktiski vairāk nekā vienas paudzes. Un tas, kā mēs risināsim eh, šīs krīzes, lielā mērā ietekmēs eh, konkrētas eh, valsts eh, iedzīvotājs paudzes garumā, piemēram, Somālijas gadījumā, eh, bēgļu krīze ilgs no 92. gada, tie ir 24 gadi, tas ir manas meitas vecums. Tas nozīmē, ka ir cilvēki, kuri šā, šādā situācijā ir piedzimuši un visu dzīvi tādā dzīvojuši, ne ar ko citu nav iepazinoši. Un ar to saskaras atsevišķu valsts piedarību jaunās paudzes bēgļi ar grūtībām konstruktīvi veidot savu dzīvi savā vilstī. Un tā kā eh, bēgļu krīzes nereti ir ieilgušas, tas vairs nav izņēmums, ir jādomā par humāna rakstura palīdzību dažādos aspektos gan ņemot vērā to, kādi aspekti ir jāņem vērā, gatavojot reakcijas, izmantojot mūsu rīcībā esošos mehānismus. Šīs, e, tas ir jāņem vērā no paša sākuma. Izglītība ir viens no aspektiem, kas nav vienīgais, bet ļoti svarīgs. Un Tā kā krīzes nerad ir ilgušas, mums ir situācijas jārisina tā, lai neradītu derīkoties eh, pēc stāvvietas principa, kur bēgļi vienkārši tiek izvietot uz kādu laiku, sagaidot brīdi, kad varēs viņus nosūtīt uh, atpakaļ, jo šāds stāvvietas aizņemšanas laiks var būt ļoti ilgs. Tāpēc mums ir jādomā par humanās palīdzības rīkiem un veidu, kā tā tiek sniegta, un to, kā mēs varam no paša sākuma stabilizēt tās kopienas, kas uzņem lielu cilvēku skaitu un lai varētu mazināt eh, iespējamu sociālu spriedzi, kas um, spētu radīt papildu problēmas, ieskaitot eh, sekundāras pārvietošanās, ieskaitot vides degradāciju ap lielākajiem apmekš, apmešanās centriem vai citas problēmas. Ar to visu es vēlos sacīt, ka mūsu prāts pūliņi, kas tiek pielikt ar šo paziņojumu no Eiropas Savienības puses par to, kā mēs risinam ārējo dimensiju mob šādai mobilitātei, ir ļoti nozīmīgs aspekts. Mēs ceram, ka varēsim turpināt ne tikai paredzēt pienācīgus instrumentus politikas un atbildes, eh, bet arī paliela uzlabosim savas rieģēšanas spējas un pilnīgi noteikti šīs ir pārdomas, kuras nebeidzas ar šo paziņojumu, bet kas ir jāturpina, jo Kā jau es sacīju, mēs runājam ne tikai par struktūrālu aspektu, bet par tādu aspektu, kas attīstas lielā ātrumā, un mums ir jābūt spējīgiem rieģēt un um, nodrošināt mūsu reakciju tādā pašā ātrumā. Tie būtu uh, Um, visi mani komentāri šajā sakarā, un es ar lielu prieku atbildēšu uz jautājumu vai piedalīšos diskusijā. Paldies! Liels paldies! Tagad uh, došu vārdu um, Dāņu um, bēgļu padomas pārstāvē. Lūdzu, jums vārds Haldas kundze. Paldies par šo iespēju uh, dot uh, Dānijas bēgļu padomas eh, viedokli par piespiedu un atlikto pārvietošanu. Vairāk punkti. Pirmkārt, eh, atsaucoties uz eh, pasaules humanitāro samitu, tad paudīšu savus pārdomus par jaukto migrāciju un beigās runāšu par laicīgu plānošanu attiecībā uz situācijām pēc konflikta un pēc pārvietošanas un kā meklēt risinājumus. Uh, Jāatzīst, ka es lielā mērā atsaukšos arī uz to, ko teica Žans eh, Lī un Euhinju. Tātad eh, mūsu vidū ir diezgan liela vienprātība. Bet atgriežoties pie eh, pasaules humānā samita. Viens no pozitīviem rezultātiem, kas mūsuprāt bija samitam, bija tas, ka tika atzīts, ka um, šobrīd humanitārā krīze tiek visu laiku tā kā atlikta un ka tur ir vajadzīga ilgtermiņa atbilde un daudz gadu finansēšanas mehānismi. Tikai jau minēts, ka pārvietošana a, bieži vien ilgst a, jau 20 gadus un tāpēc ir vajadzīgi ilgtermiņa plāni, a, piedāvājot ilgtspējīgus risinājumus izcelsmes valstīs. Un, lai to panāktu, ir jāpieliek lielāki pūliņi uh, um, lai rastu risinājumus ieilgušiem konfliktiem. Un jūs jau to pieminējāt, humānā palīdzība nevar būt uh, politiski risinājuma aizstājējs. Bez lielākām investīcijām politiskā līmenī uh, pārvietoto personu skaits tikai pieaugs, tātad Eiropas Savienībai ir ļoti svarīga loma šeit spēlējusi. Jāma. Otrais punkts, uh, ko gribēju minēt, ir par uh, to atzīšanu, ka ieilgus pārvietošana nozīmē, ka ir jābūt resursiem integrācijai, lai integrētu cilvēkus, kas ir pārvietoti un atbalstītu vietējās kopienas. Un trešais elements, un to jau atkal minēja kolēģis, priekšsādātājs kundze to minēja, viņa aizgāja gadu desmitiem humānās palīdzības uh, sniedzēji ir saskārušies ar šo slaveno uh, humānās palīdzības programmas paradigmu, bet tagad mēs atzīstam, ka uh, ir ievilkta šī, ievilkusi šī pārvietošana vai atlikta, tad mums ir vajadzīga uh, programma palīdzībai, mums ir attīstības stratēģijas jāpielāgo, lai ņemtu vērā šo pārvietošanas dimensiju. Uh, Eh, šodienas eh, sanāksme, kuru organizē ārlietu komiteja un attīstības komiteja, ir viena no daudzajām norādēm par to, ka aizvien vairāk eh, tiek notiek apzināšanās par šiem jautājumiem, un tagad ir jāveido dialogs par to, kā to panākt. Dažas pārdomas par jaukto migrāciju. Proti, šeit mēs runājam par uh, plaša apjoma uh, cilvēku pārvietošanos, eh, kuri dodas bēgļu gaitās eh, dažādu iemeslu dēļ. Citi meklē eh, labākus dzīves apstākļus, citi bēg no kara. Viņiem nav vienādas tiesības, daži ir tiesīgi saņemt patvērumu, citi nē. Bet viņi visi ir cilvēki un visiem ir cilvēku tiesības, kur, kuras ir jāievēro. nesenās iniciatīvas, lai mazinātu bēgļu plūsmas uz Eiropu. Mēs uzskatām, ka tās ir tuvredzīgas un ka tās neapturēs bēgļu plūsmas. Uh, iznīdējot vienus bēgļu ceļus, var uh, samazināt uh, bēgļu ieceļošanu Eiropā, bet tas uh, nesamazinās to cilvēku skaitu, kuriem ir vajadzīga aizsardzība un patvērums, un tas neapturēs uh, um, pārvietošanos, vienkārši pārvietošanos teiks pa citiem ceļiem, citām vietām, un viņi dosies pa citurien, uz turien, kur viņi grib doties. Un tāpēc um, mēs atbalstām Banka Nūma aicinājumu panākt uh, globālu vienošanos par uh, regulētu migrāciju. Mums ir vajadzīga šāda globāla vienošanās, uh, kas balstītos uz pastāvošiem divpusējiem, daudzpusējiem sadarbības mehānismiem, eh, drošu un regulāru migrāciju un kas ņemtu vērā eh, valstu iespējas, gan izcelsmes, gan tranzīta, gan eh, mērķa valstu iespējas. Tur ir jāparādz vairāk iespējas drošai un regulētai migrācijai, kas nodrošina migrantu iekļaušanu un jāņem vērā arī viņu uh, uh, ievainojamība, viņu prasības uh, un vajadzības, uh, un uh, jānodrošina arī uh, migrantu atgriešanās, uh, kuri uh, neatbilst uh, patvērumu prasībām, viņi ir jānosūta atpakaļ, ievērojot viņu cilvēktiesības un pienācīgā veidā. Ir jāveido tāds līgums, kas atzīst arī tiesības uz uh, ekonomisko attīstību, un jāatzīst, ka migranti bieži vien ir būtisks ieguldījums uh, darba spēka resursos uh, valstīs. Mums ir vajadzīgs tāds līgums, kas būtu plaša sadarbība um, šajā jomā, lai nebūtu tādas atsevišķas pieejas, eh, kas nenāk par labu reģioniem, kuriem ir vajadzīgs atbalsts. Eiropas Savienībai ir spēlējama svarīga loma, lai nodrošinātu, ka visi migranti saskartos ar cieņu pilnu attieksmi, attie atbilstīgi starptautiskajai likumdošanai, un Eiropas Savienībai ir jāparāda pasaulē, ka tā ir gatava uzņemt savu daļu bēgļu, jo tā ir ar augstiem standartiem un humanitārā jomā līdera. Uh, Eh, migrācija, jauktā migrācija, tur ir vajadzīga pārvaldība un nevis kontrola. Un tā kā mums ir ļoti ierobežot un neprecīzi dati par migrāciju, tad uh, visi šie uh, stāsti, runas par migrāciju ir emocionāls un uh, neobjektīvs. Un mums ir jādomā par to, kā rast risinājums, un jādomā arī par to, kāpēc bēgļi dodas atkal tālāk no kaut kādām vietām. Uh, ir jāanalizē migrācijas dati, lai uh, nodrošinātu pierādījumu bāzi, uz kuriem balstīt uh, mūsu stratēģijas. Mēs esam izveidojuši Āfrikai un Jemenai uh, migrācijas sekretariātu, kas uh, apkopo datus par migrāciju. Līdzīgas iniciatīvas veidojas citos reģionos, kā piemēram Rietumāfrikā Rietum un uh, Vidusāzijā. Uh, tagad par to, kā plānot uh, risinājumus uh, pēc konfliktiem šai situācijai. Ja mēs paraugāmies uz līdzinējo pieredzi ar iepriekšējiem konfliktiem, tad viens, viena no galvenajām mācībām ir tā, ka jau ļoti agrīnā posmā jau tagad ir jādomā par uh, ilgspējīgiem risinājumiem tādās konfliktu skartās valstīs kā Sīrijā. Kaut gan tas var šķist neiespējami šobrīd. Lai gan humanitārās organizācijas uh, um, tiek, uh, ļo, ir ļoti pieprasīts sniegt humanitāro atbalstu. Uh, tomēr, ja sāk jau tagad plānot uh, risinājumus pēc konflikta periodam, tas var būt ļoti pozitīvi. Un uh, tad, kad netiek uh, plāni īstenoti rūpīgi, tad uh, šādu pārvietošanu ietekmēt drošības situāciju arī. Un, Eh, kā Žanloja jau teica, šādas sasteigtas iniciatīvas par atpakaļnosītīšanu var eh, um, būt par destabilizējošu faktoru, un Somālijas un Kenijas jautājums to parāda. Ja no uh, eh, Dahābas uh, cilvēkus vedīs atpakaļ uz Somāliju, viņi vienkārši balsos ar kājām un dosies atpakaļ. Danijas bēgļu padome uh, piedāvā Uh, ilgspējīgu risinājumu platformu, lai jau tagad stā, sāktu plānot uh, pēckrīzes situāciju Sīrijā, lai nodrošinātu nākotnē cilvēku atgriešanos, piemēram, juridiskās palīdzības uh, programmas ir jāorganizē, lai varētu identificēt uh, dokumentus un īpašumus, lai varētu atsākt uzņēmējdarbību Sīrijā un tam līdzīgi. Uh, Mēs izstrādāsim analīzi, kas uh, uzlabos mūsu zināšanas par to, kā uh, Sīrijā uh, varētu veidot uh, iespējas atgriezties cilvēkiem savā valstī. Mums ir jāizprot, uh, kā segregācija uh, ietekmē šos pārvietotos sīriešus. Daudz droši vien nevarēs atgriezties savās izcelsmes vietās. Uh, platforma izstrādās eh, risinājumu ietvaru, kas eh, piedāvās eh, pieeja, kas ir balstīta pierādījumos, un mēs piedāvāsim risinājumu stimulus, kas veicinās to, ka ilgspējīgi risinājumi tiks piedāvāt nākotnē, lai cilvēki varētu atgriezties savā uh, Eh, izcelsmes vietā. Mēs iesaistīsim arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas un pašas pārvietotos cilvēkus, lai nodrošinātu to, ka tiktu izstrādāti labi risinājumi. Šo iniciatīvu iedvesmoja cita iniciatīva Āfrikas eh, raga teritorijā, kur eh, ir ilgspējīgi risinājums sekretariāts, kas jau divus gadus strādā šādā izpratnē. Tātad apkopojot manis teikto, pirmkārt, mēs atbalstām to, ka ir aizvien lielāka izpratne par to, ka ir jāvārstrādā eh, attīstības instrumenti, lai eh, palīdzētu pārvietotajiem. Eh, un mēs otrkārt atbalstām globālu vienošanos, un Eiropas Savienībai ir jāiesaistās šeit un jārāda, ka tā ir globāla līdela. Treškārt, mēs aicinām, lai vairāk pūliņi tiktu pielikti, lai vāktu informāciju un apkopotu datus, lai nodrošinātu uh, um, uz faktiem balstītu pieeju migrācijai un pās, piespiedu pārvietošanai. Un visbeidzot, plānot uh, konfliktu postītu valstu nākotni jau tagad būtu jāsāk tagad, un uh, tas iet roku rokā ar politisku risinājumu rašanu. Paldies! Grācija, grācija, ringrācija, ventu. Jā, paldies. Paldies. Visiem, paldies visiem ekspertiem, kuri uzstājās. Tagad sāksim debats, bet mums ir tās jābeidz pulksten 18.30. Es došu abie, vārdu abiem līdz referentiem. Elenai Valenciāno vispirms. Paldies priekšsādātāji, paldies trim ekspertiem, kurus mēs varējām uzklausīt. Un mēs no savas puses mēģinām sagatavot eh, ziņojumu, kas ņem vērā eh, problēmas reālās dimensijas. Un, manuprāt, eh, mēs pilnīgi pareizi dzirdējām, ka attīstības politika nevar aizvietot um, šo te politiku, un tāpēc mums ir jādomā ārējās darbības jomā, kas notiek visdrīzāk pateicoties um, uh, Sīrijas bēgļu krīzei, kurus pat nevaram devēt par um, bēgļiem, jo mēs neesam uh, piešķīruši viņiem šādu statusu. Uh, Ļoti nedaudz no viņiem ir saņēmuši bēgļu status, tie ir, bet mēs runājam visu laiku par Sīrijas bēgļiem, tāpēc mums ir e, jāaptver, cik e, lielā mērā mēs paši e, kļūdāmies savā valodā un domāšanā, bet pateicoties šādai cīrijas pārvietoto personu krīzei, iesākās apziņa tam, cik lielā mērā. Bet, cilvēku pārvietošanās 20, tuvākajos 20, 30 gados nerimsies un visdrīzāk eh, var pieaugt. Tā būs ļoti nozīmīga politikas joma tuvākajos gados, eh, kam, kam būs nepieciešama multidisciplināra pieeja, eh, jo cilvēku kustības un pārvietošanās nerimsies, vai tie būtu bēgļi, vai tas būtu labākas dzīves apstākļu meklējumos, tāpēc mums ir jādomā par mūsu sabiedrībām un likumiem, kas nav piemēroti e, šām situācijām, un arī par to, ka mēs paši savus likumus nereti nepildām. Mums ir jāņem vērā tas, ko Eiropas Savienība apgalvo, ka dara, bet neizteno. Mums ir jādomā par to, kā notiek šīs eh, cilvēku pārvietošanās bez kontrolas, lai tas eh, tā ir problēma drošībai, tā ir ļoti jūtīga joma politiskajiem atbildīgajiem un uh, lielākā daļa no lēmumu, kas ir pieņemti pēdējo mēnešu gaitā, ir um, no tiem daudz attiecas uz drošību. Tāpēc drošība ir daļa no bažām, ar kurām mēs saskaramies. Tāpat eh, ļoti daudzās Eiropas valstīs un ārpus tām šī cilvēka pārvietošanās tiek izmantota, lai veicinātu rasistisku, eh, populistisku un antieiropeisku diskursu. Tāpat arī mums ir savās politikās eh, šis jautājums ir mm, jāskata. Un arī tas, vai mēs aizstāvam solidāru Eiropu vai nē ļoti bieži mūsu runa nesaskan ar mūsu pieņemtajiem lēmumiem, un pēc tam vai nu mēs mainām, pieņem, grozām pieņemtos lēmumus, vai arī e, atsakāmies no savas, sava diskursa un e, savām vērtībām. Par vērtībām runājot, ir jāveido koordinācijas sistēma, jo ļoti bieži caur šo Sīrijas bēgļu krīzi esam aptvēruši, ka ārējā darbība ir prioritāra, jo tā ir saistāma ar e, konfliktu novēršanu, ar e, pēckonfliktu situāciju, e, ar to, ka ir jāuztur e, e tuvināts kontakts kontakts ar valstīm vai izcelsmes vai tranzīta valstīm, tāpēc, ka Eiropas perspektīva ir par jebkuru cenu paturēt viņus ārpus Eiropas, bet, kā jau norādīja eksperti, lai, lai kur tie atrastos, tie ir cilvēki ar no tā izrietošajām tiesībām. Un tālāk mums ir jādomā par to, kā mēs integrēsim personas, kurām ir tiesības pārvietoties, kurām ir tādas pašas tiesības kā mums. Es, es varu izlemt doties, kāpēc es varu izlemt doties dzīvot un strādāt Berlīnē, un kāds, kas ir pie, piedzimis tālāk dienvidos, eh, nedrīkst pārvietoties, uz kurien viņš vēlas ielas. Šie jautājumi ir jārisina iekšlietu un ārlietu ministriem. Mēs vēlamies piešķirt piemērotu parlamenta ietvaru e, šim jautājumam, par ko mēs runājam šodien. Paldies! Un tagad dodu vārdu Augustīnam Diezdemēram. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies, Antoniju! Es augstī novērtēju mūsu viesu uzstāšanos šodien pēcpusdienā. Tas palīdz mums veidot mūsu tekstu, eh, kurā gan pastāv reizēm eh, atšķirīgi viedokļi, kurus es e, šajā brīdī nenorādīšu, bet ļoti būtiski, es uzskatu, ir aspekti par piespiedu pārvietošanos. E, mēs šeit nesam teorētiķi. Mums kā politiķiem ir empīriskas zināšanas pār šo traģisko realitāti un tāpat arī vēsturiskas zināšanas par notikumiem. Šobrīd nav īstais eh, laiks uzskaitīt eh, tos kontaktus un saskari, kāda mums ir bijusi ar šo eh, smago realitāti dažādās bēgļu nometnēs pasaulē. Uh, un arī ņemot vērā vēsturiskās um, cilvēku pārvietošanās Eiropas kontinentā pēdējo 30 gadu laikā. Ļoti noderīgs ir eh, komisijas paziņojums un savas pieredzes gaitā. Esmu varējis novērtēt to, ka, novērot to, ka bēgļiem nav nekādas piekļuves ne darba tirgum, ne e, publiskam servisam, un vēl mazāk varam runāt par līdztiesību. Tāpēc, kā jau pirmais runātājs Eh, savas uzstāšanās sākumā ir ļoti grūti rast eh, cieņas un cilvēcības brīžus. Bēgļiem dodoties savā ceļā. Tāpēc sadarbībā ar kolēģi Elēnu mēs vēlamies sagatavot pozitīvu devumu, kas būtu politisks. Tas ir mūsu darbs. Un mērķa sasniegšanai vēlos pasvītrot tā saucamo fokusēšanos pa nozarēm, eh, specifiskām nozarēm, eh, eh, izglītību, par to runājam Brosīkungs, piekļuvu darba tirgumu un piekļuvu pakalpojumiem. Un noslēgumā vēlos uzsvērt eh, nepieciešamību pēc korektas sadarbības ar vietējām lēmēju iestādēm, jo arī es savā laikā esmu vadījis eh, vietēju pašvaldību un manas vadītājai pašvaldībai arī ir nācies eh, uzņemties ehm, solidāru, solidāru nastas sadalījumu, tā, ņemot vērā pēdējā laika notikumus. Tāpēc ļoti nozīmīgi ir solidāra šādas bēgļu plūsmas sadalīšana, jānorāda, kā 80. 6% no viņiem tiek sadalīti pa attīstītākajiem reģioniem, un mums ir jādomā šobrīd par bēgļu plūsmas sadalīšanu. Tāpēc, manuprāt, komisijas pieeja ir ļoti pareizi integrējot humāno palīdzību, attīstību palīdzībai un, kā to norādīja Elēna, eh, politiskā apņemšanos. Man ir eh, vairāk jautājumu, zināms, šaubas, bet tā kā jau ir samērā vēls, tad mēģināšu izteikties īsi. Pirmkārt, eh, pirmais jautājums ir tā saucamā agrīnā apziņošana. Šī agrīna apziņošana attiecas uz risku novērtēšanu par konfliktiem, vai arī tā attiecas tikai uz situācijām, kurās nonāk atsevišķi planētas reģioni, vai valstis, kuras varētu pirmajā instancē uzņemt pārvietotās personas. Mm. Vairāk no jums, vai kāds no jums pieminēja vārdu dada sapmetni. Tas ir lielāks nekā Brisele vai, vai Lakoruņa, un tika ziņots par tā demontāžu. Ko mēs darīsim ar šiem cilvēkiem? Kuri tur ir jau ilgus gadus apmetušies? Nākošais jautājums. E, masveidā pārvietošanos, ko izraisa Čādas un Boko uh, Haram un Čadas ezera e, izžūšanas krīzē. ir uh, uzsākta preventīva analīze, lai sagatavotu valstis, kuras varētu uzņemt tūkstošiem pārvietoto personu lai varētu gūt skaidrāku priekšstatu pār šo valstu eh, absorbēšanas kapacitāti. Un pēdējais jautājums attiec uz izglītības. Nezinu, vai komisija var to atrisināt. Komisija piedāvā finanšu un operatīvu atbalstu, lai varētu uh, labi darboties uh, uh, valsts izglītības dienesti. Kādā veidā tas notiks? Un vai tiks Eh, šie aspekti iekļauti eh, finanšu perspektīvas pārskatīšanā. Paldies visiem runātājiem. Mēs varētu runāt par eh, migrācijas plūsmu pārvaldīšanu vai kontroli, taču ņemot vērā savu pieredzi. Tie, tās plūsmas, kas ierodas no kara darbības vietām, izsīkst tad, kad izsīkst konflikts. No manas puses tas ir viss. Paldies par uzmanību. Grazie, Agustīne. Fatu quasi una relazione. Lies paldies. Tas gandrīz vai bija kā ziņojums, kā referāts. Tā kā mums nav daudz laika, ir vēl divi runātāji, viena minūte katram. Demis Makarkungs, lūdzu. Priekšā tā tā runāšu nederlandiešu valodā. Mēs atbalstām komisijas paziņojumu. 60 miljoni cilvēki, kas visā pasaulē ir devušies bēgļu gaitās, arī iekšējie bēgļi. Krīzes, ar ko ir saskāršies Eiropa, tas viss prasa politiskos pasākumus, lai uzlabotu pārvietoto personu situāciju. Mēs atbalstām paziņojumu, mēs aicinām sniegt atbalstu, vairāk atbalsta. Uh, bet mēs gribētu, lai būtu uzņemšana pašā reģionā, jo cilvēkiem reģionos ir jādod eh, attīstības perspektīva. Es iedomājos, ja es būtu bēgļu kaitās un neredzētu vairs nekādu nākotni bēgļu nometnē, teušu nometnēs es arī maksātu kontrabandistiem, lai maniem bērniem un eh, man pašam rastu labāku nākotni Eiropas Savienībā. Izglītības uzlabošana, darba tirgus uzlabošana, izvietošana šī reģiona valstīs, kur, no nu, kuras bēgļi nāk, tas ir absolūti nepieciešams solis. Un arī Eiropas Savienībai jāspēlē šeit savu lomu. Man ir jautājums. Hādas kundze teica, un es domāju, ka tas ir arī teikts padomu secinājumos, ka ir svarīgi, lai būtu ļoti skaidri fakti. Kopā ir jāvēro bēgļu situācijas attīstība, ir jābūt uh, datiem, uz kuriem var paļauties, un jābūt labām analīzēm par to, kas notiek ar bēgļu un migrācijas plūsmām. Vajadzīgi labi dati, raugoties uz uzņemušajām valstīm. Visam ir jābūt empiriski pamatotam. Arī politika, kas pēc tam tiek īstenota. Gribētu uzdot jautājumu, vai komisija ir šādi dati, vai šeit var runāt par empiriski pamatotu pieeju kas eh, koncentrēs uz rezultātiem. Šeit eh, varbūt, varbūt komisija varētu pateikt, kāda politiska pasākumi varētu sniegt ieguldījumu, lai bēgļi varētu paši sevi atbalstīt un apgādāt, vai viņi to nevar. Ir dažādas prasības dažādos reģionos. Kā komisija to risina? Otrais jautājums. Cik lielā mērā tiek ņemti vērā, ņemt vērā tas, ko domā uzņemošās sabiedrības, kā tās jūtas, ja, piemēram, runā par skolu situāciju, kas ir pasākumiem, lai nebūtu tā, ka šie cilvēki, kā, kas uzņēma uh, bēgļus, kāda ir viņu situācija? Trešajās jautājums - Ukraina nemaz nav tik tālu no mums. Uh, aktuāls konflikts. Pēc diviem gadiem biju Ukrainas austrumos, Dņepapetrovskā, kad pirmie iekšēji bēgļi tur ieradās ar saviem plasmasas maisēm. Un uh, pa šo laiku ir jau pusotrs miljons cilvēku, kas ir uh, saņēmuši solījumus saņemt palīdzību no starptautiskajām organizācijām. Ir jau ļoti agri jāsāk plānot, ir jā, plāno scenāriju ilgspējīgiem risinājumiem. Es neko tādu neredzu. Drīzāk tas nav jautājums, bet tāds uh, brīdinājums sauciens. Paldies! Mēs no zaļajiem atbalstām komisijas uh, paziņojumu un gribētu īpaši pateikties, ka tur nav runa tikai par tehniskām detaļām, bet arī ir pateikts, ka mēs šeit runājam par cilvēkiem, par cilvēku grupu, kas ir īpaši neaizsargāti. Šodien uzklausījām Slovākijas uh, Eiropas Savienības prezidentūras pārstāvis uh, eh, attīstības komitejā. Arī viņi ir gatavi strādāt pie jautājuma, lai humanā palīdzība tiktu vairāk sasaistīta ar attīstības palīdzību, lai nodrošinātu pasākumu ilgspējību. Arī tas ir jānodrošina un jāatbalsta. Man ir jautājums. Uh, protams, ir domāts arī par to uh, integrēt uh, šo cilvēkus vietējā darba tirku, to var ļoti atbalstīt, bet arī referenti jau runāja par to, kā ir uh, nesakritības ar to, par ko mēs šeit diskutējam, ko mēs vēlamies sasniegt arī šajās valstīs. Bet, ja mēs, un starp to, kā mēs Eiropā izturamies, ja es šeit, piemēram, domāju par integrāciju darba tirgu Eiropas līmenī, tad man jāsaka, ka Mēs eh, šeit nesniedzam nekādu sevišķi labu piemēru un eh, negribētu šeit eh, samazināt nozīmi pasākumiem reģionos, no kuriem nāk bēgļi, bet raugoties uz praksi, gribētu teikt, ka šajās valstīs tas funkcionē labāk nekā pie mums Eiropā. Jā, paldies par jūsu atbildi, Celerkungs. Paldies priekšādētāji. Paldies komisijai par šo priekšlikumu, bet daudz kas uh, izklausās pašsaprotami. Es, piemēram, šeit lasu, ir svarīgi, lai politiskās un attīstības politika, politiskajās puses eh, saskaņotu savas rīcības ar humāno palīdzību un eh, strādāt pie bēgļu krīzes. Bet eh, mums jau nav tikai kopš vakardienas bēgļu krīze, bet mūsu kontinentā jau ir bijušas vairākas bēgļu krīzes. 90. gada sākuma bija pavisam liela pēc kara notikumiem bijušajā Dienvidslāvijā. Gribu uzdot jautājumu, kādēļ mēs to nedarām? Tas izklausās pēc aicinājuma Eiropas Savienības institūcijai pašām strādāt eh, Eiro, ar Eiropas komisiju sadarboties. Viņi to sen jau varēja darīt. Eiropas Savienībai vajadzētu uzņemties atbildi. Kas šeit ir Eiropas Savienība? Eiropas Savienība primāri ir eh, dalībvalstu savienība, kas eh, kam šeit vajadzētu uzņemt atbildību, bet mēs uh, piedzīvojam, ka atbildība tiek uh, viens nokruž otram. Un kā mēs panāksim to, ka Eiropas Savienība vienot rīkotos šajā jautājumā? Un tieši tagad mēs piedzīvojam, ka ar jautājumu pat iekšējā pārvietošanā, kas ir būtisks pīlārs eh, Eiropas Savienībā, proti personu brīvu pārvietošanās, tika uzsākta kampaņa valstī kas uh, vairākumā nobalsoja izstāties no Eiropas Savienības. Šeit mums uh, pašiem ir jābūt skaidrībā par sevi. Un arī jāsaskata, kā mēs tas, ko mēs vēlamies darīt, un ko jūs šeit pareizi aprakstāt, kā to visu īstenot praksē, lai tas nepaliek tikai teorijā. Uzņemties atbildību, vienlaikus izdarīt ietekmi. Dienvidu Sudānā mēs pašlaik piedzīvojam uh, ka pat ne vadītāji var kontrolēt uh, militārās uh, grupējumus, un viņi sāk šaut viens uz otru, tā kā pat uh, miera aicinājumi, ko izsaka šīs valsts vadītāji, arī tiem nav nekāda ietekme. Es domāju, ka mums šeit, tā es saprotu jūsu aicinājumu, vispirms vajadzētu mums pašiem pacensties darīt valstī un Eiropas Savienības institūcijām panākt eh, kopīgu rīcību praksē. Lai nebūtu tā, ka viens nogrūž atbildību otram un kaut kā ne, nav nekādi rezultāti. Un iedzīvotāji pie mums eh, valstīs ir eh, iebaidīti. Protams, tā ir arī finanšu problēma, jo Vācijā mēs nākamajā gadā migrantu integrācijai 25 miljārdus mums būs jāiztērē un ir aplēsis, ka nākamajos piecos gados tie būs 100 miljārdi eiro izmaksas, lai turpinātu programmas, jo piekļuvi darba tirgumu ir, bet piekļuvi darba tirgumu tur ir pirmkārt vajadzīgs, lai cilvēki iemācītos uzņemušos vācu valodu, lai varētu apgūt eh, tādu profesiju, kas būtu vajadzīga darba tirkumu un vēl citas lietas. Ir arī vajadzīga cilvēku, kas to visu realizē. Tie, tās ir milzīgas izmaksas, ko varu īstenot tikai tad, ko es tikko kā izklāstīju, proti sadarbības starp institūcijām un dalību valstīm, lai tas balstītos uz uzticamību, un pagaidām Eiropas Savienībā es to visu neredzu. Labi. Es paldies mums faktiski vairs nav palicis laiks. Tūkiem faktiski vajadzētu beigt darbu, bet jums tagad tomēr būs iespēja trīs minūtes laika katram ekspertam izteikties uh, un lūdzu neatkārtojiet uh, to, ko esat jau teikuši. Uh, paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam pieraduši izteikties ļoti īsi. Daži ļoti būtiski elementi izskanēja no vairā, daudziem runātājiem - partnerattiecības un dialogs ar izcelsmes un uzņemšanas un, un vietējām pašvaldībām tie ir ļoti būtiski elementi jaunajās politikās. Turklāt mums ir vajadzīgi šie sarunu partneri. E, izskanēja e, Dabas Um, nometnes piemērs ar uh, Kēnijas valdību, Somālijas valdību, citām valstīm, organizācijām. Šeit es domāju, uh, Eh, Etiopiju, citas mums ikvienam ir jādomā, kā mēs varam meklēt krīzes risinājumu. Piekļuvu pakalpojumiem ir ļoti būtiska, to nosauca viens no abiem līdzreferentiem. Šeit ir runa par medicīnu, izglītību, nodarbinātību un eh, publiskiem pakalpojumiem kopumā. Taču šī, šāda piekļuve nevar notikt kā konkurence eh, starp eh, pārvietotiem personām un uzņemšanas kopienām. Ir nepieciešama vienlīdzīga izturēšanās, un šeit ja eh, būs vai nu panākumi vai fiasko sadarbības programmām. Bet Pilnīgi noteikti e, šie uzskaitītie pakalpojumi ir būtiski. Viens no veidiem, kā var saistīt instrumentus, ir izglītības jomā. Mēs to mēģinām darīt Libānā, Turcijā, mēģināsim to īstenot e, Grieķijā. Šeit ir runa par izglītības sistēmas konsolidāciju uzņemšanas valstī, lai varētu absorbēt jaunos skolniekus, jaunpienācējus, kas nāk no pārvietoto personu grupām. Tajā pašā laikā ir ļoti būtiski arī paredzēt pasākumus valsts izglītības sistēmā, lai nodrošinot neformālu sistēmu, ārkā ar tas eh, iz, apstākļus izglītību kas ir ārkārtīgi būtiski, lai šos bērnus varētu sagatavot piekļūt jaunajai izglītības formai. Par eh, vajadzību analīzi un laicīgo vai agrīnu apziņošanu Diaskungs. Um, eh, es šeit runāšu par agrīnu apziņošanu um, ot, tā otrajā aspektā, kas ir saistāms ne tikai ar konfliktu izcelšanos, mums ir jāuzlabo vēl šajā jomā e, mūsu darbs. Tas ir viens no tiem pasākumiem, kuros finansējumu devēji un operatīvie spēlētāji par to ir pauduši savu apņemšanos un it īpaši arī, ku, Eh, to uzsvēra eh, komisāre Georgijeva, kad viņa bija eh, humanā, atbildīga par humanās palīdzības jautājumiem. Un arī jānorāda, ka mēs centāmies koncentrēt humāno palīdzību tur, kur tā ir visvairāk vajadzīga, pārvietoto personu uh, nasta eh, ir ārkārtīgi liela, taču mūsuprāt pagaidām situācija attīstās eh, pozitīvi. Times, like to... Jā, tā kā laikam daudz es gribētu izteikt divus komentārus. Jā, pirmais komentārs. Tur tik pieminēts jautājums par uh, pēdējām bēgļu plūsmām uz Eiropu par drošības jautājumu un uh, par plūsmas kontrolēšanu, it īpaši, lai nodrošinātu drošības intereses. Domāju, varbūt, ka tas daudzās dalībvalstīs nav sevišķi populāri, bet tas ir fakts, ka pieredze ir parādījusi jau vairākus gadu desmitus, ka vairāk ierobežoju, jo vairāk uh, ierobežojoši ir uh, pasākumi vai nu attiecībos bēgļiem vai migrantiem, pastiprinot robežu kontroli un uh, ieviešot ar vienu ierobežojumus pasākumus migrācijā un piekļuvi bēgļiem aizsardzībai, mēs neuzlabojam savu drošības situāciju. Mēs drīzāk palielinām šo uh, neregularitātes uh, kustību un uh, lai nodrošinātu labāku va vadību un eh, labāku kontroli, mums ir jāizstrādā atbilstošs juridisks mehānisms, mehānisms, lai nodrošinātu aizsardzību bēgļiem, bēgļu piekavējiem un citiem migrantiem, kas uh, sasniedz Eiropu vai arī kādu citu uh, pasaules daļu. Tātad ir jābūt eh, šādam legālam, legālam iespējai migrantiem. Mēs šeit nerunājam par nekādu teoriju, mēs runājam par eh, politiku, kas tiek īstenota arī citur pasaulē. Citi, vēl viens komentārs, divi komentāri par šo punktu, kas tika pieminēts. Ja mēs palielinām pieeju darba tirgumu vai citām aktivitātēm. Es domāju, ka tas arī ir tāds uh, neatrisināts jautājums, kas ir uh, jāatrisina. Mums uh, vajadzētu vien, vienreiz par visām atzīt, ka šis uh, stimulējušais faktors, kas uh, tas ir daudz vairāk uh, um, ietekmē šo cilvēku situāciju uh, uz labo pusi. Proti šī plūsma, kas ierodas Eiropā, kas varētu saņemt piekļuvi darba tirkumu, viņi bēg prom no kara, no bumbām, no nabadzības vai arī nopietniem vidas apdraudējumiem. Tas ir iemesls, kādēļ viņi pamet savas valstis, un ne jau tādēļ, ka viņi vai nu saņems vai ne, nesaņems eh, atbalsta maksājums Eiropā. Tad par šo stimulējušo faktoru jāapsver šī jautājuma nozīmē pēdējais komentārs par agrīno brīdināšanu, par dabas gadījumu vai nē. Mēs kā starptautiskā komisiju šeit raugāmies, mums ir jāsaprot, kāda ietekme kādu tas atstāja uz valstīm, no nu, kurienes bēgļā, piemēram, Somālija. Es domāju, ka tas ir kaut kas, ko mums ir eh, jāpiemēro Eiropas politikā. Ja mēs raukāmies uz dažiem lēmumiem, dažām programmām, kas ir, ir dibinātas, kas attiecas uz lielu migrantu plūsmu Eiropā, viens no pamat stūrakmeņiem Eiropas Savienības eh, rīcībā ir atgriešana. Un ir vēlme palielināt uh, migrantu atgriešanos tiem migrantiem, kas nav, kam nav nekāda pamatā uzturēties Eiropā, kādēļ mēs eh, atzīstam, ka atgriešana ir eh, svarīgs elements. Proti, šeit ir jāraugās par kādu tipa un par kādiem eh, skaitļiem mēs šeit runājam. Desmit tūkstoši cilvēku, piemēram, atgriezt uz Dienvidāfriku vai uz Mogadišu. Tā, tam nav tāda patietekuma, tam nav tādas pašas sekas. Tas ir svarīgi. Uh, raugoties, kā mēs paši sagatavojamies to, kas varētu sekot, bet tāpat arī mums vajadzētu novērtēt eh, mūsu pašu programmas, kādas ietekmes ir šīm programmām atsevišķiem aspektiem, ko mēs ieviešam vai nē. Jo kādreiz mums kā laba ideja, kas ir noteiktā veidā īstenota, bet uh, tas drīzāk negatīvi ietekmē situāciju. Paldies! Hādas kundze, pavisam īsi, jo man kolēģi visteicās. Demismākar kungu uzdotas jautājums. Gribētu tikai pateikt, ka jā, patiešām mums ir vairāk piemēri, daudzi piemēri par uzņemošajām sabiedrībām un par pārvietotajām personām, kas parāda, ka integrācija darbosies eh, ļoti veiksmīgi, bet tas vienmēr tā nav. Un, uh, skatoties šiem cilvēkiem ar, ar vietējiem institūcijiem, bieži vien tas jautājums par resursiem, lai sabiedrības grupas neuzskata sevi par eh, konkurentiem, bet eh, ka tiešām eh, gūs labumu no šīm iespējām. Tas ir tie ir jautājumi, par kuriem mēs strādājam, pieņemot lēmumus, un ir nepieciešama tāda ilgspējīga, ilgspējīga risinājumi Haibuhas kundzes jautājums. Paldies par jūsu pieminēto punktu, ka nepieciešams integrēt eh, cilvēkus eh, darba tirgu mums kā Eiropas Savienībai, kā institūcijai, kurā ir, kas ir dalība valstu federācija, mums ir jāvada ar sniedzot piemēru. Mums nevajadzētu uzgrūst visu atbildību uz uh, to valstu, kaimiņu valstīm, kurās notiek eh, karadarbība. Ir 3 miljoni bēgļu Turcijā. Un eh, tas ir, protams, ļoti liels izaicinājums atvērt darba tirgu eh, šiem cilvēkiem. Dāniem mums ir 8 tūkstoši bēgļu, bet mums šeit jāraukās, lai būtu proporcionalitāte, jo citādi mēs nevarēsim saglabāt pozitīvu dialogu ar šīm valstīm, kas uzņēma bēgļus reģionā par bēgļiem no Sīrijas, Valenciāno kundzes teiktais. Sarkanajā krustā es toreiz strādāju, un uh, eh, 2012. gadā bija Sīrijā un tās kaimiņu valstīs Jordānijā un Libānā. Daudz cilvēku nebija reģistrēti. un tam ir daudz vēsturiski iemesli. Ir uh, cilvēki, kur vairs nevar atgriezties, viņi dzīvo jau Libānā, viņiem ir savu uzņēmē darbība. Tas ir ārkārtīgi tāds uh, sarežģīts jautājums. Ļoti jūtīgs. Tas bija tas, ko es vēlējos pateikt. Domāju, ka man kolēģi jau arī izteica viedokli. Jā, paldies arī no manas puses. Paldies un uh, sirsnīgs paldies ekspertiem. Paldies, ka bijāt šeit pie mums AFET komitejā. Nākamā komiteja AFET komitejā būs 29. augustā. Labu vakaru visiem, skaistu atvainājumu, ja gadījumā vairs netiksimies līdz tām. Priekšstādē saka paldies arī tūkiem.